Tad esam noslēguši šo darba kārtības punktu, un tālāk mēs runāsim par Eiropas standartizācijas nākotni. Ko Žušņika kunga ziņojums. Referenta vārds tiek dots jums. Paldies. Vážený pane předsedající, eh, vážená komise, vážení kolegové. Priekšsādātāji, eh, komisārs kundze ziņojums, par ko mēs šeit runājam Eh, tiek iesniegts kā viens no pirmajiem standartizācijas pakotnē, pie kuras komisija strādās. Šī pakotne ir paredzēta, lai pārskatītu esošo Eiropas standartizācijas eh, tīklu eh, un sistēmu, kas ietekmēs darbu turpmākajos gados. Un tieši tāpēc parlamenta interesēs ir dot signālu komisijai un sabiedrībai kopumā pār turpmāko attīstību Eiropas standartizācijā. Uh, Laba Eiropas standartizācijas sistēma ir pilnīgi obligāts priekšnosacījums. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu izmantot uh, pilnā mērā Eiropas iekšējo tirgu un attīstīt Eiropas ekonomiku un sasniegt Eiropas stratēģijas 2020 mērķus. Tieši tāpēc mēs pievēršam šai tēmai ļoti lielu uzmanību. Mums ir bijušas uh, intensīvas diskusijas ar visām iesaistītajām pusēm starptautiskajā līmenī un tāpat arī atsevišķu dalību valstu līmenī. Mēs esam ņēmuši vērā arī mazo un vidēju uzņēmumu intereses šajā standartizācijas darba procesā, tāpat arī patērētāju intereses, invalīda intereses un citu grupu intereses. Runājot par šo standartizācijas sistēmu nākotnē, mēs esam secinājuši, ka ir nepieciešams veikt pārskatu un ir jāizmanto visi stingrie punkti. Mēs nedrīkstam veikt radikālas izmaiņas, kas grautu pamata vērtības. Lai būtu efektīvi funkcionējoša Eiropas standartizācijas sistēma, mums ir nepieciešams, lai Nacionālās standartizācijas organizācija, kura līdz šim jāsaka nav bijusi īpaši aktīva, lai tā aktivizētos un uh, strādātu tāpat kā citas līdzīgas organizācijas. ir nepieciešams nodrošināt labu komunikācijas procesu, jo tas ir viens no uh, pamata elementiem Eiropas standartizācijas sistēmā. Nākotnē mums jāpievērš lielāka uzmanība iesaistīto pušu iesaistīšanai visos standartizācijas procesos, jo mēs gribam, lai šis process būtu iekļaut pēc iespējas lielāku iesaistīto pušu skaitu. Vēl viens jautājums ir piekļuve standartiem. Standartos jāņem vērā tieši lietotāja intereses, un tiem ir jābūt uh, lietotājiem draudzīgākiem. Tāpat ir jādomā vairāk par pakalpojumu standartizēšanu. Standar uh, pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi pārobežu konkurencei pakalpojumu jomā. Tieši šajā virzienā mums jādarbojas, lai mazinātu barjeras iekšējā tirgu. Nepieciešama arī labāka caurskatāmība un labāka Eiropas pakalpojumu kvalitāte. Tālāk inovācijas un pētniecība. Tas virza uz priekšu ekonomiku šajos pēckrīzes apstākļos, tāpēc mums nepieciešama spēcīgāka sadarbība starp pētniekiem, jaunievedumu izstrādātājiem. Bez šīs sadarbības Eiropa nespēs standartizēt savas zināšanas, piemēram, uh, Um, nanotehnoloģiju vai ICT jomās un citās. Mūsu spēja izmantot pētniecības un attīstības rezultātus noteiks, cik lielā mērā Eiropas sistēma būs uh, spējīga par sevi pastāvēt globalizācijas apstākļos. Gribu izmantot iespēju un pateikties visiem uh, kolēģiem no savas komitejas un arī ietri komitejas, kuri palīdzēja man strādāt pie šī ziņojuma. Man ir liels prieks, ka mēs esam panākuši vienošanos par šo ziņojumu visu politisko grupu vidū. Paldies! Paldies! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona sadaļas. Paldies! Saka runātāji, es. Uh, Es gribu paust savu gandarījumu par sagatavoto ziņojumu. Šis ziņojums ir spēcīgs, skaidrs ziņojums, eh, paredzēts komisijai, gatavojot skaidrs vadlīnijas, eh, sagaidot turpmāko, tuvāko pārskatīšanu. Un mēs domājam, ka sistēmas, kas funkcionē pareizi, nav radikāli jāmaina. Savukārt, eh, piedāvātie uzlabojumi nedrīkst, nevarētu apdraudēt um, sistēmas labo funkcionēšanu. Tāpat arī ir. E, jānorāda tas, ka jauna forma veidošana ir nozīmīga. Es domāju, ka MVU loma ir ļoti nozīmīga no standartizācijas procesā. Šis darbs ir tikai sā, pašā sākumā, mums ir jāstrādā turpmāko mēnešu gaitā, tāpēc, ka Eiropas standartizācija ir jāatbilst ekonomiskajām sociālajām vajadzībām. Paldies! Nākošais runātājs eh, Barčelis. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Es gribu apsveikt kolēģi, kurš sagatavo šo ļoti svarīgo ziņojumu. Standartizācija ir ļoti nozīmīga vienotā eh, tirgus veidošanā, lai varētu veicināt Eiropas Savienības un dalību valstu konkurētspēju un lai varētu atbrīvoties no tirzniecības šķēršļiem un barjerām. Es apsveicu komisijas priekšlikumu pārskatīt standartizācijas paketu un es domāju, ka šis eh, priekšlikums būs pietiekami visaptvērošs un Eh, palīdzēs uzlabot patērētāja sardzību dalībvalstīs. Vienot standārti Eiropā ir ārkārtīgi svarīgi, strauji augošajās tehnoloģiju un inovāciju eh, jomās, lai stiprinātu Eiropas Savienības konkurētspēju un arī mūsu iedzīvotāju veselību un tirgu laistu eh, drošus produktus. Mums ir nepieciešama vienot standārti visā Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs Pāskā.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 standartizācijas sistēma ir ļoti nozīmīga, tīpaši ņemot vērā to, ka šie standarti tiek piemērot visā pasaulē. Mūsu eh, sabiedrība attīstās ļoti ātri, mūsu dzīvesvietas mainās, tas nozīmē, ka standartizācija arī ir jārieģē. Standartiem ir jābūt atvērtiem un elastīgiem. Eiropas Savienībā. Ja tā vēlas nodrošināt panākumu šajā jomā, ir jāapzinās, ka ir nepieciešami jauni standarti. Un pateicoties tiem, mūsu izstrādājumi nonāk tirgu, tāpēc ir pienācis laiks, lai Eiropas standartizācijas mehānismiem ir jātiek atjaunotiem un modernizētiem. Šobrīd tie balstās uz nacionālajām tradīcijām. Tie ir novecojuši mehānismi un tiem ir jāfunkcionē labāk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 Bet standartizācijas jautājumā mēs varam dot savu atbalstu. Mēs tiekam apvainoti par to, ka esam it kā pret eh, visiem standartiem, bet tā tas nav. Mēs gribam veicināt un atbalstīt standartizāciju. Un mēs gribam lūgt un aicināt visus atbalstīt standartizāciju. Un eh, atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Vēl divi runātāji lūguši vārdu. Bazesku kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs. Eiropas standārtu pieņemšanu varētu konsolidēt un palielināt MVU lomu tirgu. Maziem vidiem uzņēmumiem ir nepieciešami vienkārši standartizēti produkti ar minimālu dokumentācijas apjomu un vienkāršotu finansiālu analīzi. Eiropas standartizācijas sistēmai ir jāatbalsta inovācijas, un tāpat ir arī ir jābūt ar kopīgu pamatu, kopīgam mērķim šajā jomā. Tāpēc es domāju, ka ir jāievieš praksē subsidiaritātes un proporcionalitātes principi Eiropas Savienības līmenī Angļu valodā think small first, jeb vispirms domāsim mazā mērogā. Un šajā sakarā es gribētu norādīt, ka pirms neilga laika Rumānija ir pieņemts uh, likums, lai varētu harmonizēt eh, produktu laišanu tirgu. Tato sprāva ir dalšī v řadě impulsu. Rojtovs kundzei vārds, paldies. Eh, šis ziņojums dod signālu, komisijai un prasa eh, standartizēt iekšējā tirgus uh, Eh, nosacījums. Globalizācijas apstākļos tas ir vienīgais veids, kā aizsargāt Eiropas pilsoņus pret uh, zemes kvalitātes uh, precēm, īpaši no Azijas valstīm. Tāpēc mums ir jāatbalsta tie uh, grozījumi, kas ir vērsti uz to, lai izstrādātu tālāk šos uh, standartus un nodrošinātu drošus sapavus un rotaļlietas bērniem, bet ir jau zināmā mērā nokavēts, jo uh, mūsu patērētāji jau ir cietuši no lētām Ķīnā ražotām nekvalitatīvām kurpēm, kas ir radojušas ortopēdiskas problēmas. Tas pats attiecas arī uz uh, rotaļlietām, uh, kas bērniem bija nedrošas. Es tāpēc ceru, ka komisija reaģēs uz uh, šo uh, problemātisko jautājumu un veiks nepieciešamos soļus. Domāju, ka ir tik tiešām žēl, ka uh, Francijas un Vācijas uh, lobbyis uzvarēja uh, šajā lietā un ka nebūs uh, viena balss, bet 27 dažādas balsis. Paldies! Es uh, domāju, ka mēs varēsim turpināt darbu šajā standartizācijas procesā. Galvenais ir caurskatāmība un demokrātiska pieeja šajā uh, jautājumā. Uh, mazākām interešu grupām kā, piemēram, vidas organizācijām ir jābūt pārstāvētām, tāpat arī maziem uzņēmumiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka viņi visi varētu līdzdarboties, un mums nevajag ļaut lielām korporācijām izmantot standardizāciju kā savu līdzekli, un eh, tas ir jāatspogļo ziņojumā, man ir prieks, ka tāds arī ir. Ir jānodrošina, lai tātad, kā es teicu, šīs mazās interešu grupas būtu pārstāvētas. Un domāju, ka to varētu panākt, ja ļautu viņiem uh, balsot tehniskajās komitejās. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu cita veida ražošana un cita veida virzības priekš. Tas arī ir mans komentārs. Paldies! Paldies! Mēs uh, te nu esam zālē atlikušie šeit plenārsēžu zālē. Tātad daudz no mums vairs nav, bet pēdējais runātājs vēl šovakar būs uh, komisārs kundze. Paldies, gribu pateikties uh, referentam par visaptvarošo darbu pie šī ziņojuma, kurā, kurš arī ir radis atbalstu. Tāpat gribu pateikties uh, cienījumos parlamentu deputāts, kas ir palikuši šeit zālē tik vēlu vakarā lai palīdzētu priekšsādātājiem veikt uh, viņa pienākumus un lai virzītu uz priekšu arī ļoti konstruktīvas uh, sarunas un dotu ieguldījumu debatēs. Šis ziņojums ir ļoti būtisks ieguldījums debatēm, kas uh, tika uzsākts Eiropas komisijā pirms kādu laiku. Piesaistot mūsu uzmanību standartizācijas sistēmas nākotnē Eiropā, jo tā ir ļoti svarīgs elements iekšējā tirgus uh, realizēšanā un uh, biznesa darbībā, un ir svarīgs arī, lai veicinātu inovācijas. Turmākajās debatēs Eiropas standartizācijas sistēmai būs jāpielāgojas jaunajiem uh, izaicinājumiem enerģētikas, sociālajā un citās jomās. Būs jāņem vērā arī tehnoloģija attīstība, cīņa pret klimatiskajām izmaiņām, uh, Atjaunīgi energoavoti tie ir daži tikai no šiem jauniem faktoriem, ar kuriem būs jāsasakarās darba laikā. Mēs piekrītam referentam, ka mēs varam izmantot jau esošo sistēmu, jo tā ir uh, stingrs pamats turpmākai attīstībai. Tomēr vienmēr ir iespējami uzlabojumi. Ziņojumā ir iekļaut vairāk priekšlikumi, lai uzlabotu sistēmu pašreizajā apjomā. Komisija pozitīvi vērtē, ka tiek uzsvērts nacionālās uh, deleģēšanas princips tāpat laikā. Ziņojumā ir norādīts uz uh, šī principa negatīvajām sekām, ka uh, trūkst uh, sabiedrības grupu pārstāvības līdzdalības, tāpat arī darba veselības uh, aizstāvi līdzdalība šajā standarta noteikšanas procesā. Eh, sabiedrības eh, grupu līdzdarbība ir ārkārtīgi svarīga, jo tā nodrošina šim procesam leģitimitāti un uzlabo konsensus kvalitāti. Komisija meklēs veidus, kā lai meklētu organizācijas, kas pārstāvētu šīs sabiedrības grupas un interesētās puses un lai nodrošinātu tām reālu līdzdalību Eiropas standartizācijas organizāciju darbā. Un jādomā, kā tātad šādā veidā bagātināt standārtu noteikšanas procesu. Komisija piekrīt, ka runājot par nacionālās deleģēšanas principu, nacionālās standartu valdes ir elementi Eiropas Savienības sistēmā. Visām nacionālajām standartizācijas uh, sistēmām ir jāveido šis kopējais konsensus pamats. Uh, Pastāv, protams, atšķirības starp šīm vietējām nacionālajām standartizācijas organizācijām, tīri finansiālā un tehniskā ziņā vienmēr ir iespējas veikt uzlabojumus dalībvalstīs uz vietas. Tālāk runāt par piekļuvu standartiem. To nedrīkst ierobežot. Komisija pozitīvi vērtē aicinājumu samazināt izmaksas, nodrošinot konkrētas cenas, lietotāju cenas un meklēt vēl papildus veidus, kā nodrošināt piekļuvi tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropas standartizācijai ir milzīgs potenciāls atbalstīt uh, uh sabiedrības politiku un uh, likuma izstrādi. Ziņojumā ir atzīts un uzsvērts šis potenciāls un ir norādīts, ka jāstrādā standartizācijas um, jomā, piemēram, pakalpojumu sfērā. Eiropas modelim ir jāvirz uz priekšu ilgspējīga Eiropas attīstība. Visbeidzot, gribu vēlreiz pateikties visiem, kas ir bijuši iesaistīti šai ārkārtīgi svarīgajā darbā un ziņojumā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisārs kundzei! Ar to mēs noslēdzam šīs debates. Balsošana notiks ceturtdien pēcpusdienā. Mēs turpināsim sēdi rīt 19. Eh, oktobrī no 9 līdz 12.30 un pēc tam no 3 pēcpusdienā līdz 7 un pēc tam no 9 līdz pusnaktī. Uh, slē, uh, sēde ir uh, slēgta, vēl visiem labi.